Mitos neliels paziņojums no ETP. Es esmu saņems lūgumu, vairākus lūgumus, kas tiks eh, minēti protokolā un, ja netiks saņemtas iebildes līdz rītdienas pusdienlaikam, tad uzskatīsim, ka eh,